Cari colleghi, buongiorno a tutti. Eh, mi scuso. Dārgie kolēģi, labdien! Es atvainojos par nelielo aizkavēšanu, ar ko mēs sākam sēdi. Bet es to varu izskaidrot. Nevis pamatot varbūt, bet izskaidrot vismaz. Man bija jātiekas ar cilvēktiesību apakškomitejas un uh, drošības un aizsardzības apakškomitejas priekšsēdētājiem, un mēs visi trīs tikāmies ar Eiropas Savienības vēstnieku. Uh, un, kā jūs zināt, Torres Sekvi ir mūsu uh, draugs, pārstāvis Afganistānā, vēstnieks. Uh, viņš ārkārtīgi interesanti runā, un es negribēju izlaist nevienu minūti no viņa teiktā, un tāpēc nevarēju būt jūsu priekšā priekš, precīzi 15. Laipni lūgts doktors Sekuji, kurš ir mūsu vidū pirmo reizi. Mēs pirmo reizi to uzklausīsim ārlietu komitejā, un es gribu viņu sveikt jo viņš ir Eiropas Savienības īpašais pārstāvis Afganistānā, bet turklāt kopš 2009. gada jūnija, no tā brīža, kad mēs mūsu valstīs tikām ievēlēti, viņš ir kļuvis par augsto pārstāvi, kas ir atbald, atbildīgs par Afganistānu. Viņam ir dubults mandāts, kas atbilst situācijas sarežģītībai, situācijai, kas ir kritiska šajā pasaules daļā. Un es domāju, ka mums būs iespēja padziļināt šo komplekso raksturu kopā ar viņu. Esmu priecīgs, ka varam nodrošināt zināmu tradīciju kontinuitāti mūsu komitejā. Doktors Andrela ar mums tikās vismaz piecas reizes, pildot savu mandātu. Tātad tā ir tradīcija un šīs tikšanās, tikšanās, manuprāt, turpinās būt auglīgas. Ārlietu komiteja jau sen nodarbojas ar Afganistānas jautājumiem. Mēs aplūkojam visus kritiskos elementus, kas saistīti ar minēto reģionu. Tur bija vēlēšanas. Zināmas problēmas radās balsu skaitīšanas laikā, un mums jāturpina pārdomas par to, lai padziļinātu demokrātiju šai valstī. Kā jau es teicu, es ceru, ka dialogs būs auglīgs, jautājumi ir ārkārtīgi interesanti un jutīgi, kas mums jāizskata. Un uzreiz mēs varam jautāt, kādas ir Afganistānas valdības nākotnes perspektīvas, un to, kas ir saistīts ar pirmo jautājumu, kāda varētu būt starptautiskās sabiedrības loma un Eiropas Savienības loma ir īpaši. Dažādajām iesaistītajām pusēm vajag koordinēt savu darbību, starptautiskai sabiedrībai, kas ir delikāts jautājums reizē, ir, reizēm ir eh, notikumi, kas likuši mums uzdot jautājumu par koordināciju. Ir nepieciešami zināmi skaidrojumi, manuprāt, mūsu parlamenta komitejām. Kolēģiem, protams, būs jautājumi un komentāri. Un es domāju, ka varam nedaudz apsteigt šos jautājumus un teikt, ka runa būs par iekšējo drošību, cilvēku tiesībām. Likumi, kas ir pieņemti un nesen pārskatīti, uh, Pat arī, ja process nav tāds, pie kāda mēs esam pieraduši savās valstīs, likums par sieviešu tiesībām, mēs varam jautāt arī, vai ir iespējams izskatīt vēlēšanu reformu attiecībā uz nākamajām vēlēšanām, prezidenta vēlēšanām 2010. gadā. Mums nepieciešami papildu elementi, lai labāk saprastu šo evolūciju. Uh, Tālāk, uh, narkotika tirdzniecība ANO ir izstrādājusi ziņojumu par narkotikām un noziedzību, kurā minēti visnotaļ uztraucoši elementi. Savas runas sākumā es jau teicu, ka uh, vēstnieks Sekvī kungs pilda divu, divu veidu pienākumus, jo viņš nodarbojas gan ar Pakistānu, gan ar Afganistānu. Divas minētās valstis saskaras ar kopīgām problēmām un kādas ir attiecības starp abām valstīm, jo visa reģiona stabilitāte ir atkarīga no iespējas, lai būtu patiesas sadarbības starp šīm valstīm, pretējā gadījumā nebūs stabilitātes, ja sadarbība nav iespējama. Tas ir tas, ko es ātri gribēju teikt kā ievadvārdus, un mēs varam arī jautāt, kādas ir sekas vēsturiskajam samitam starp Eiropas Savienību un Pakistānu uh, šī gada jūnijā Briselē. Lūk, tādi ir iespējamie pārdomu virzieni, un tagad vairāk nekavējoties, ar lielu prieku došu vārdu savam draugam, kas ir vienmēr ļoti tuvs mūsu institūcijām, doktoram Sekvī. Jūs visu pateicāt, priekšsēdētāja kungs. Man tas ir gods būt jūsu vidū. Es vakar vakarā ierados no Kabulas un uzreiz pēc uh, slavenās tikšanās, nu, šajā sarežģītajā situācijā Afganistānā, es ierados, lai atbildētu uz jūsu ielūgumu, ko es augstu vērtēju, un es ceru, ka mani priekšteči ir dar, tā darīja, un es domāju, ka es nebūšu pēdējais. Vēl jau vairāk esmu pagodināts, tāpēc, ka man bija iespēja vakar vakarā redzēt operu. Un es Es cenšos uh, izveidot tiltu. Es um, tikos ar jums, bet atļaujiet man priekšstādātāja kungs vispirms pateikties jums un, un teikt, ka eh, runa ir par to, ka tiek iz, pašlaik tiek izskaidrots, eh, kāpēc es esmu Ita Afganistānā, jo iepriekš šis, šī persona bija um, atbildīgais it, eh, Itālijas organiz, eh, parlamentā. Un tas padarīja iespējami visu šo piedzīvojumu. Priekšstādātāja kungs, Provēras kungs, jūs esat atbildīgais. Jūs esat atbildīgs par to, ka es esmu šodien šeit. Mani kolēģi man sagatavoja ļoti daļrunīgu runu, bet es to nelasīšu. Es dodu priekšroku tam, lai dotu jums uh, tiešāku un nepastarpinātu informāciju. Bet, ja es būtu lasījis šo runu, es būtu sācis ar drošības jautājumu. Uh, Tas ir neapstrīdams fakts, ka šodien nedrošība aizvien vairāk pieauga. Visi rādītāji par to liecina laikā no 2007. līdz 2009. gadam nedrošības reģioni ir paplašinājušies. Un nemieru veicinātāji mēģina pārsviesties arī uz citām valsts daļām, kas līdz šim tika uzskatītas par tādām drošākām. Tas viss notiek laikā, kad Afganistāna sastopas ar divām ļoti lielām problēmām, diviem vīrusiem, kā es tos bieži saucu pirmkārt afgānu tautas frustrācija vai daļas no Afganistānas sabiedrības frustrācijas. Viņi nerod piepildījumu savām cerībām. Aizvien biežāk afgāņi jautā, kā viņu dzīve ir uzlabojusies pēdējo gadu laikā. Atbildi šo jautājumu nav tik viegli dot. Pēc 2001. gada cilvēki ļoti cerēja, ka viņa dzīve uzlabosies. Pārbūvēt, rekonstruēt valsti pēc 30 gadus ilgušu karu nav tik viegli. Otrs vīrus, kas izpauž šajā periodā, manuprāt, ir gandrīz vai paradoxāls. Zināmā mērā tas pat ir fizioloģisks. Uh, Donori ir paguruši. Tās valstis, kas palīdz Afganistānai, ir sagurušas. Vai mēs esam panākuši apmierinošus rezultātus palīdzot Afganistānai? Priekšsēdētāja kungs, jūs minējāt vēlēšanas. Tas varbūt ir viens no aktuālākajiem jautājumiem, kas tiek apspriests šobrīd. Eiropas Savienības nostāja jau no paša sākuma ir bijusi ļoti skaidra. Mēs atbalstām šo demokrātisko procesu. Mēs neiestājāmies ne pret vienu kandidātu un neatbalstām nevienu kandidātu. Vēlēšana process beidzot ir iegājis beidzamajā posmā ja būs nepieciešams otrs vēlēšana rauns, tad tas, tam jānotiek nevēlāk kā oktobra beigās. Jo, kā mēs zinām, pēc tam Ziemā būs ļoti sarežģīti organizēt šīs vēlēšanas. Mēs nevaram vairs atļauties tādu politiski neskaidru situāciju Afganistānā. Afgāņu tauta arī ir sagurus no šī ļoti garā vēlēšana procesa. Ir ļoti svarīgi, lai oficiālās vēlēšana procedūras noritētu savu gaitu. Kā jau es teicu, mēs atbalstām šo procesu. Tas tā pamatā ir divas iestādes. Pirmkārt, neatkarīga vēlēšana komiteja, kas ir afgāņu varas iestāde, ir jāuzsver, ka tā ir, tās, šīs ir pirmās brīvās vēlēšanas Afganistānā pēc 30 gadiem. Šī vēlēšana komisija sastāv no trim no vietējiem eh, pārstāvjiem, diviem vietējiem pārstāvjiem un trim pārstāvjiem, kurus ieceļ ANO šī komisija pārbauda pēc izvēles principa vairākas vēlē, vairākus vēlēšanu iecirkņus un vēlēšanu urnas. Ļoti svarīgi ir tas, kas notiek pēc vēlēšanām. Afganistānai ir nepieciešama kompetenta valdība, kurai uzticētos cilvēki. ir nepieciešams tāds kā jauns nolīgums, kā vienošanās starp Afganistānas valdību un tautu, kas pamatotos uz politisko manifestu, ar kuru nāktu klājā uzvarētājs. Ir domāts par to, ka Kabulā varētu notikt startautiska konference. Jaunajai valdībai būs jāpierāda savai tautai, ka tā ir atbildīga, ka tā var atskaitīties par savu darbību un ka tā ir apņēmības pilna risināt problēmas. Katrās vēlēšanās ir labas un sliktas ziņas. Sliktās ziņas ir tās, ka tiek pārmests, ka šīs vēlēšanas nebija pilnībā bez krāpšanās. Un tādēļ šī te vēlēšana izmeklēšanas komisija izmeklē uh, tā, sūdzības, kas ir iesniegtas. Taču ir arī labās ziņas. Pirmkārt, vēlēšana kampaņa bija pietiekami dinamiska un ārkārtīgi tāda godprātīga, kuras centrā bija partiju programmas, kandidātu programmas. Afgāņi izrādīja ļoti lielu interesi par šīm vēlēšanām. Bija debats starp dažādajiem kandidātiem. Tās tika pārraidītas par radio, televīzijā, un miljoniem afgāņu cilvēku sekoja šīm debatēm, viņi arī uzdeva jautājumus. Viņi sagaidīja, ka kandidāts sniegt atbildes pamatojoties uz savām programmām. Viņi, afgāņi gaidīja kaut kādus risinājumus dažādām problēmām. Etniskā dimensija arī mūs priecināja, iepriecināja. Atšķirībā no pirmajām prezidenta vēlēšanām, šoreiz abi kandidāti vadošie kandidāti prezidents Kārzais un doktors Abdula saņēma vēlētāju atbalstu arī tādos reģionos, kur vairums iedzīvotāju nepārstāvē viņu pašu etniskās grupas. Un mums jāuzskata, ka tas vien, ka afgāņi varēja organizēt šīs vēlēšanas, jau ir panākums. Var iedomāties tādu valsti, kur ir liela, tā, liela tauta, kas izkaisīta dažādos ciematos, un viņi nekad mūžā eh, šie cilvēki, kas dzīvo ciematos, nav redzējuši vēlēšanu biļetenu vai uh, pat rakstāmo. 300 ēzeļi bija nepieciešami, lai vēlēšana materiāls nogādātu uz attālākajiem valsts nostūriem. Pirms dažām nedēļām es tikos ar jūsu kolēģiem no ASV, tā bija Amerikas parlamentāriešu grupa. Viens no viņiem, senators Penzijas, teica, Pagājušā reize, kad man ievēlēja, vēlētāja aktivitāte bija salīdzinoši zēma, un skatrums bija tāds, ka bija lietaina diena, un neviens negribēja iet ārā no mājas tad salīdzinājumam visas tās briesmas un draudi, kas ir Afganistānā, piemēram, talibu izteiktie draudi, tad salīdzinājums vienkārši neiedomājams. Mēs satikām cilvēkus, kuriem tika nogriezti pirksti vai deguni. Es domāju, ka vēlēšana norise pati parādīja, ka afgāņi vēlas būt paši sava likteņlēmēji. Kā jau es sākumā teicu, viss šis process ir cieši saistīts ar izpratni par drošības situāciju Afganistānā. Šeit jārunā skaidra valoda. Drošība ir ārkārtīgi sarežģīts daudzpusējs jēdziens. Protams, tur jāņem vērā militārie aspekti. E, NATO doktrīnā ir e, definētas dažādās fāzes, kā tiek veidota drošība tad, kad drošība ir izveidota un tā ir jāuztur, tad ir nepieciešama militārā dimensija noteikti, jo savādāk nav iespējams uzturēt un veidot drošību tālāk. Tālāk drošībā ir arī ekonomiskā dimensija - attīstība. Mēs bieži vien sakam, ka mums ir jāiekaro cilvēku prāti un sirdis. Tas ir gan pareizi, gan nepareizi. Es domāju, ka tiešām mums ir jācīnās gan par prātu, gan par sirdi, gan arī par vēdaru. Jo ja mēs ne, nesolīsim cilvēkiem cerības šodienai un rītdienai, tad mēs nevarēsim iekarot viņu prātus un sirdis. Taču ir vēl kāda dimensija Es domāju, ka Eiropa ļoti daudz ko dara šajā dimensijā, un tā ir institucionālā drošības dimensija. Reizēm Afganistānā ir tā, ka valsts iestādes vai pašvaldība iestādes tiek uzskatīts par nespējīgām sniegt pamatpakalpojumus, tos pamatpakalpojumus, kas būtu jāsniedz ik vienai valstī - drošība, tiesiskums, izglītība, pat arī darba vietu radīšana. Un tad, ja šīs valsts iestādes ir nespējīgas, tad tālibi var ietekmēt lietu norisi konkrētos reģionos. Minēšu piemēru. apmēram 60% lietu, kurām būtu jānonāk tiesā, ir saistītas ar īpašumtiesībām. Īpaši laukos ir iespēja šīs lietas risināt vai no nu ar varu, piemēram, ja ir konflikts ar kaimiņu, tad to var atrisināt ar varu vai arī doties pie tiesneša, taču ja tiesneša nav, vai arī tiesnesis ir nekompetents, korumpēts, tad cilvēki kļūst pavisam bezspēcīgi šajā situācijā un bezcerīgi. Un tad talibiem rodas iespēja sniegt administratīvos pakalpojumus un arī ieviest e, savus risinājumus. Tas pats attiec arī uz izglītību, uz darba vietu radīšanu. Daudzi cilvēki tiek uzskatīti kā talibu strā, strādnieki vai atbalstītāji. Šie skaitļi ir ļoti dažādi. Tiek uzskatīts, ka apmēram 50% no tiem, kas atbalsta talibus un kas aktīvi viņus, kas aktīvi viņus atbalsta praksē, ir to, to darījuši tādēļ, ka viņiem nav nekādu citu iespēju gūt peļņu. Uh, Šo cilvēku ienākumi ir apmēram 300 dolāru mēnesī. Tā ir viņa vienīgā iespēja sevi apgādāt. Es to saucu tātad par drošības institucionālo dimensiju. Tā ir problēma, kas jārisina. Ja mēs nestiprināsim iestādes, tad taliba var tikai pieaugs atsevišķos reģionos. Mums šobrīd ir iespēja atbalstīt dažādu akadēmiju veidošanu, piemēram, ierēģņu akadēmijas veidošanu, jo valstī ir nepieciešami cilvēki, kas var strādāt tās uh, labā visos līmeņos, pašvaldībās, reģionos un valstī. Pirmīt es izmantoju saik, tādu kā saukli, un tagad gribētu vēl kādu saukli jums piedāvāt. Pašai Afgāņu valdībai ir jāceļ sevi caulē. Iespējams, ka to varētu darīt no Kabulas, bet Eiropa daudz ko varētu darīt, lai atbalstītu. Eiropa pēc ļoti sarežģīta iesākuma ir ļoti labu palīdzību sniegus. Piemēram, Eiropas Savienības policija ir devusi savu ieguldījumu situācijas sakārtošanā. Mēs palīdzējām uh, Afganistānas iekšliet ministrijai reformēt policijas spēkus. Policija Afganistānā ir viens no galvenajiem spēlētājiem drošības uzlabošanā. Mēs sadarbojamies ar ASV misijas iezdīsī Alfa kas arī veicina šo policijas reformu. Tās jomas, kurās Eiropas Savienības policijas spēki darbojas, ir ASV, ir Afganistānas policijas nodaļas, kas nodarbojas ar kriminālu noziedzības apkarošanu. Noziedzības līmenis ir ļoti augsts, protams. Tāpat arī policijas izmeklēšanas spēki. Vēl pirms dažiem mēnešiem Afganistānā nemaz nebija šādu te izmeklētāju policijā. Tāpat arī ir nepieciešams stiprināt saikni starp policiju un tiesu sistēmu Afganistānā, un tur mēs arī sniedzam savu atbalstu. Es gribētu izteikt jums kādu lūgumu. Jūfor spēkā joprojām pietrūkst cilvēku. Pēdējie skaitļi rāda, ka ir apmēram 1,5 270 starp, cilvēku starptautiskajos policijas spēkos, kas palīdz Afganistānai. Mums jāsaprot, ka viss atkarīgs no tā, cik liela grība Eiropas Savienības dalību valstīm būs mobilizēt spēku šai palīdzībai. Un es gribētu jūs aicināt palīdzēt, palīdzēt stiprināt šo misiju, jo tā tik tiešām ir viena no galvenajām stabilitātes ieviesējām Afganistānā. Vēl gribētu uzsvērt vienu domu, kas, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīga. Un tā ir mūsu klātbūtnes reģionālā dimensija. Ilgu laiku mēs uzskatījām, ka Afganistāna ir tāds viens krīzes scenārijs, bet tā tas nav. Mums ir jādomā par reģionālo scenāriju, ne tikai domājot par attiecībām starp Afganistānu un Pakistānu vai kādu citu no kaimiņu valstīm, bet savādāk mums jāskatās ir uz plašāku reģionu. Eiropas Savienība var ietekmēt stabilitāti visā šajā reģionā un eh, stabilitāti reģionā var ietekmēt situāciju Afganistānā. Es pats uzskatu, ka mūsu visu interesēs Un arī Afganistānas interesēs ir tas, lai tā būtu stabila valsts, kam būtu draudzīgas attiecības ar visiem, bet kas nebūtu klāja, klients nevienai valstī. Tā ir valsts, kurai vajadzētu nākotnē eksportēt drošību. Priekšsēdētāja kungs, jūs neminējāt ievadrunā kādu svarīgu jautājumu, un tas ir samierināšanās jautājums. Mēs bieži runājam par samierināšanos un izlīgumu ar talibiem. Es gribētu jūs iepazīstināt ar savu viedokli par šo jautājumu. Pirmkārt, gribētu teikt, ka man nepatīk šis vārds samierināšanās. Es domāju, ka tam ir slikta pieskaņa. Man patīk cits vārds, un tas ir iekļaušana vai iekļautība. Šis vārds nozīmē kaut ko ļoti konkrētu. Mums ir jautājums, vai vajadzētu iesaistīties sarunās ar tiem spēkiem, kurus šodien mēs saucam par talibiem vai nemiercēlājiem? Man atbild ir jā. Ar noteikumu, ka ir kaut kādas sarkanās līnijas, kuras mēs nepārkāpjam. Pirmkārt, ir jānošķir samierināšana no reintegrācijas, no atpakaļintegrācijas. Un šeit mēs runājam par tiem cilvēkiem, kas tika iesaukti talibu rindās bez ideoloģiskās motivācijas, bet kaut kādu citu apsvērumu vadīti. Ja mēs domājam par talibu zvaigznāju, tad mēs varam redzēt, ka cilvēki nav vienādi. Viņiem ir ārkārtīgi dažādas motivācijas, kāpēc viņi iesaistījušies šajās cīņās. Sadrumstalotība ir ļoti svarīgs vārds šeit. Tas ir jāizprot, lai izprastu Afganistānas situāciju. Uh, Ir tādi cilvēki, kas infiltrējās talību rindās un patiesībā pārstāv Alkaidu. Bez tām ir cilvēki, kur ir vīlušies valdībā, jo viņiem liekas, ka viņu ciltis vai etniskās grupas ir upurētas uz valdības altāra. Bez tam ir arī noziedznieku grupas, kas iesaistījās talibu rindās. Viņu ienā, kopīgais ienaidnieks, viņu un talibu kopīgais ienaidnieks ir oficiālā valsts vara. Bez tām ir vēl arī tādi cilvēki, kuri nogaidīja no sākuma, vai viņiem vajadzētu sadarboties ar valdību vai nē. Ir arī tādi cilvēki, kuri nāk no bēgļu nometnēm, kas ir sociāli atrauti no savām saknēm un tā tālāk un tā joprojām. Ir ārkārtīgi ne, neviendabīgs šo talibu kaujinieku klāsts, ļoti liela fragmentācija. Tālāk par samierināšanu. Es domāju, ka visam ir jābalstās uz pāris principiem. Pirmkārt, jārespektē konstitūcija. Afganistānas konstitūcija ir ārkārtīgi konkrēts atsaucas dokuments. Konstitūcijās vienmēr ir noteiktas tās sarkanās līnijas, kuras neviens nedrīkst pārkāpt. Pirmkārt, tā ir republikāņu konstitūcija. Mēs nerunājam vairs par islama valsti, par islama emirātu. Šajā konstitūcijā ir atzīta vienlīdzība starp vīriešiem un sievietēm. Mēs nevaram pieļaut to, lai šī sarkanā līnija tiktu pārkāpta, lai sievietēm liektu iet skolā, piemēram. Tāpat konstitūcija nosaka to, ka ir jāievēro pamat cilvēktiesības, arī to nedrīkst aizmirst. Tātad. Šis politiskais process ir jābalsta konstitūcijā tas ir atvērts visiem tiem, kas pieņem šīs sarkanās līnijas. Iekļautība nozīmē to, bet arī kaut ko citu. Mums ir jādara tā, lai visi tie, kas apsvērtu iespēju samierināties, domā, ka Afganistāna ir valsts dažādām etniskajām grupām, ir jāpieņem. Ir skaidrs, ka šis process var darboties, ja vien to vada paši afgāņi ar starptautiskās sabiedrības atbalstu un arī ar noteikumu, ka šo procesu pieņem re, citi reģionālie aktieri. Ko var darīt Eiropa? Es domāju, ka Eiropa jau dara ļoti daudz, bet var darīt vēl vairāk. Pirmkārt, finansiāli Eiropa no 2002. gada līdz šai dienai ir atbalstījusi Afganistānu sniedzot vairāk nekā 8 miljārdus eiro. Un šeit mēs, protams, runājam par nemilitāras dabas atbalstu. Eiropas spēki darbojas tādās jomās, kas ir absolūti pamatjomas - lauksāmniecība, eh, drošība, veselības sistēma. Mēs esam izvietojuši šo te UFOR misiju. Viens no bijušajiem jūsu kolēģiem, ģenerālis Morijons, vadīja Eiropas Savienības vēlēšanu novērošanas misiju. Tā bija ļoti svarīga misija, ne tikai novērošanas ziņā prezidenta vēlēšanās, bet šī misija atbalstīja arī attiecību ciklu. Kā jau priekšsēdētājs pieminēja, nākamgad Afganistānā būs parlamenta vēlēšanas un arī būs apgabalu vēlēšanas laukos Afganistānā. pirmie kontakti starp iestādēm, starp šīm eh, ar, provin, ar provinču un reģionu pārstāvjiem notika tieši eh, ar šīs misijas pārstāvju palīdzību, jo parasti visi dodas uz Kabulu, tieks ar prezidentu un ar centrālo valdību. Mēs nedrīkstam aizmirst, ka viss svarīgākās konferences par Afganistānu līdz šim notikušas Eiropā. Bonā, Londonā, Parīzē, Hāgā. Un mēs dzirdam, ka būs arī citas konferences. Tas ir ļoti svarīgi. To afgāņi arī augstu vērtē. Taču jautājums rodas par to, kas tieši ir Eiropa. To dažreiz jautā afgāņi. Man atbild ir tāda. Eiropa ir kopīgu vērtību sistēma. Šo vērtību vidū ir cilvēktiesības, atskaitīšanās, atbildība, caurskatāmība un tā tālāk. Un tieši tas ir vajadzīgs Afganistānas valstī. Taču es gribētu iet vēl tālāk un teikt sakojošo. Eiropas izveida balstījās uz diviem jēdzieniem - uz ideālismu un realismu. Eiropas Savienības pamatā ir kopīgas intereses, kas ir svarīgākas nekā sāncensība. Ja mēs to pārnesam uz reģionālo līmeni, reģionā, kur uzticības trūkums ir viens no galvenajiem faktoriem – kur ekonomiski būtu ļoti daudz iespēju sadarboties, tad ir, šis modelis ir interesants. Eiropā, piemēram, sadarbība ogļu un tērauda ražošanas jomā bija viens no dzinējspēkiem. Domāju, ka mēs piedāvājam daudz ko, bet cits starpā arī savu pieredzi Afganistānai. Ko var darīt Eiropas Savienība un Eiropas parlaments? Pirmkārt, man jāuzsver, ka es ļoti augstu vērtēju parlamentāro diplomātiju. Tā ir ļoti svarīga arī tādās situācijās kā Afganistāna, kur valsts iestādes ir jaunas, un parlaments varētu ļoti labi veidot savu lomu, un tas varētu būt daudz stiprāks nekā ir šobrīd. Manuprāt, jūsu uzmanība varētu uzmundrināt Afganistānas politiķu strādāt viņu parlamentā. Mans aicinājums jums ir sadarboties ar Afganistānas parlamentu. Es domāju, ka tas viņus tiešām ļoti atbalstītu un stiprinātu. Mums ir jāsaglabā sava apņēmība. Afganistāna ir ļoti jauna valsts. 60% valsts iedzīvotāju ir jaunāki par 30 gadiem. Ja demogrāfiskie rādītāji būs tādi paši kā šobrīd nākotnē, tad pēc 15 gadiem apmēram 70% iedzīvotāju būs jaunāki par 20 gadiem. Tātad mums noteikti ir jāsaglabā savs, sava ietekme, lai mēs nezaudētu veselu paudzi. Un tagad es gribētu teikt pāris vārdus par Pakistānu. Droši vien to varētu darīt atbildot uz jautājumiem. Paldies vēstniekungam Sekvī par viņa ļoti apjomīgajiem skaidrojumiem. Viņš runāja par daudziem tematiem un uh, par eh, daudziem jautājumiem. Pirms eh, diskusijas es gribētu norādīt uz eh, divām lietām. Atļaujiet tāda personīga piezīme. Vēstniekungs bija tik laipns un atgādināja par tikšanos, kas notika Kabulā. Toreiz viņš bija Itālijas vēstnieks un es Milānas domas priekšsādātājs. Mēs kopā ievadījām darbus uh, sagraut tiltu atjaunošanai. Mēs uh, kopā darbojāmies un Milāna šo darbu kā dāvinājumu dāvināja uh, Kabulai, pēc tam 49 autobusus dāvinājām un 10 uh, citas mašīnas. Līdz ar to šādi mēs varējām veicināt uh, sabiedriskā transporta uh, darbības atsākšanu un arī atkritumu uh, izvešanas uh, apsaimniekošanas jomu. Ja šī attīstība ir iezīmējama, tad jāsaka, ka tas bija nozīmīgi. Ne tikai, teiksim, atkrituma izvešanas projekts, bet arī tilts īpaši veiksmīgs bija. Un tagad aicināšu kolēģis izteikties un aicināšu viņus ievērot divu minūšu runas laiku, jo tā tas ir noteikts, noteikts lai visi varētu izteikties. Uh, Ļoti daudz kolēģi ir pieteikušies, kas grib runāt. Temats ir ļoti interesants, tādēļ patiesi jūs lūdzu iet uz rētrunas laiku. Pirmais ir Bermana kungs. Viņš vada Eiropas parlamenta delegāciju sadarbībā ar Afganistānu. Lūdzu, jums vārds. Es runāšu uh, dzimtajā valodā. Tā ir flāma. Es uzmanīgi ieklausījos uh, Sekvikunga teiktajā. Vēlos īpaši uzteikt jūsu analīzi, jūsu personīgo drosmi un um, paldies par skaidro situācijas uh, atainojumu. Uzdošu jums trīs jautājumus. Pirmkārt, jūs runājat par drošību, par Eopolu un Eiropas Savienības nozīmi, stiprinot afgāņu policijas spēku, kas vēlas saviem spēkiem nodrošināt kārtību. Es domāju, ka jautājums ir ne tikai par to, cik daudz Eiropa palīdz un cik daudz darbiniekus nosīr, nosūta, bet arī jautājums ir par to, kā uh, strādā afgāņu policija. Vai Tā ir tāda militāri ievirzīta policija kā ASV, vai tā drīzāk ir policija, kā piemēram Amsterdams pilsētā policisti domā, vai uh, tiek izsniegt kādu sodu kvīts vai nē. Un kurā brīdī tad um, šis policists aktīvi rīkojās. Es domāju, ka drīzāk šis Eiropas pieejas princips ir pareizāks, jo tas visvairāk uh, respektē afgāņu pilsoņus, un tas pēdējo astoņu gadu laikā nav īpaši veiksmīgi noticis. Sākotnējais eh, darbs bija veiksmīgs un ticamība radās, bet pēc tam darbība nebija veiksmīga. Tātad, kurš no šiem policijas modeļiem ir eh, tas veiksmīgākais? Un otrs jautājums, eh, vai um, tendence ir tāda, ka mūsu kara spēks varētu tikt uh, solpasoliem atvilks un drīzāk ka atjaunošana notika. Un kā jūs um, izturties pret tēzi afganizācija, Afgānā plašāka afgāņu ietekme? Un uh, arī Taliban iesaiste valsts administratīvajā un teritorijā pārvaldē. Kā jūs to vērtējat? Paldies. Paldies Bērman kungam, saka priekšsēdētājs. Kēlam kungs. Prezidentam. Vēstniekungs, es vēlētos jums pateikties par jūsu ļoti eh, tādu pieredzi bagāto prezentāciju. Jūs minējāt, ka bez eh, šīs te mm, palīdzības nevarēs uz, mm, iegūt afgāņu sirdis. Un tu to var teikt par visām tautām, kas ir iesaistītas uh, konfliktā. Ir 25 Eiropas uh, valstis, uh, kurām Afganistānā ir, ir, ir savas militārās grupas. Un tātad tur ir savu politiskā bāze. Un līdz ar to politiskais risks un morālais risks ir ļoti augsts. Bet arī Eiropā cerības grūst. Es vēlētos jums pajautāt par jūsu iespējām. Kādi, jūsuprāt, ir, tātad, kāds ir cits alternatīvs prezidentam? Šķiet, ka Amerikas eh, administrācija ir pieņēmusi lēmumu Bet um, ilgspējīga demokrātija balstās. Karzai, like Karzai, un pirms 20 gadiem rietumos cilvēki teica, ka mums ir nepieciešams atbalstīt Gorbačovu, jo nebija neviens nu cits alternatīvs. Un tad uh, attiecībā uz Jeļcinu tik teiks tas pats, uh, ka mums ir viņš jāatbalsta, jo nav alternatīvas. Uh, Figaro kādreiz, avīzē Figaro tika teikts šodien, ka no Karzais ir, ir nācis no tās pašas pilsētas, kur. Um, They could become closer. And the second question we have ka praktiski no nu, abi divi iespējamie kandidāti ir nākuši no tā paša ciema un tā, to pašu uh, um, uh, cie, cilti pārstāv, bet kāda ir attīstība, kāda ir attīstība attiecībā uz iespējamo nākošo finansējumu. Paldies, Kēlam kungam, saka priekšstādātais nākošais runātājs Arlaka kungs. Jā, paldies, priekšstādātāja kungs. Ārkārtīgi augsti godātais sekvīkungs Šo aicinājumu mēs praktiski varam saprast kā Afganistānas atbalstu. Un uh, es ļoti augstu novērtēju arī jūsu pozitīvo vērtējumu par to, kas vēl ir jāsasniedz un to, kādi varētu būt mūsu plāni. Un arī paldies par jūsu atklātajiem vārdiem, uh, cik kā jūs ieskicējāt arī grūtos jautājumus un problēmas. Vēlos uzdot jums pāris jautājumus un gribētu lūgt eh, pēc iespējas atklāti atbildēt uz tiem. Es neesmu pilnīgi simtprocentīgi uh, viensprāts ar jūsu teikto, bet nu tie jautājumi ir arī tādi dažreiz sarežģīti. Pirmais jautājums. Tas ir jautājums par partnerību. Jau zinat, ka Uh, Afganistānā tā ir viena no sarežģītākajām problēmām. Kāda veida valdība vai kāda valdība ar šiem uh, vadītājiem, ievērojot uh, jūsu iesaisti un iespējamo parlamentu, kā arī vietējo uh, pārvaldība iestāja, iestādes ievērot, kādas tad ir iespējas tagad izveidot uh, stabilu situāciju, jo tā politika, kāda ir bijusi līdz šim, ir parādījusi, ka vienmēr ir bijušas alternatīvas, ir dažādas idejas izteikts, ko varētu darīt bez karzai un ar kādu citu aliansi vai koalīciju. Un nākošais jautājums. Jautājums par narkotiku, narkotiku tirdzniecību. Par to jūs nerunājāt. Uh, Tātad um, š, alternatīvas um, opija magoņu audzēšanai. Kādi ir plāni Eiropā un ASV attiecībā uz to? Paldies! Priekšstādēs parlies uh, ar Lakiju kungam nākošā runātāja Haukundze. Sorry, I was listening to the Finnish interpret. Atvainojiet, es klausījos eh, somu tulkojumu, bet tur netika minēts mans vārds. Tātad eh, laipni aicināti, mums arī, mēs pateicamies par jūsu tādu ļoti grūto darbu, ko jūs esat izdarījis. Eh, Cilvēku tiesību apakš komitejā mums bija runātāji no Afganistānas, un viņi mums ļoti daudz ko pastāstīja. Un es tātad vēlētos pastāstīt par dažiem šiem komentāriem, piemēram, to, ka uh, bija tātad runātājs eh, tātad, nu, tieši par cilvēktiesībām Rečela Rīda nu, no Kabulas, un viņa teica, ka viņa ir noraizējusies par iespējamo eh, tātad, dialogu ar, ar ta, ta, talibiem. Un mēs eh, klausījāmies arī tātad, par talību tātad, analīzes tīklu Eiropā vai, vai viņa mandāts ir pietiekami spēcīgs, lai pretotos eh, politiskajam eh, spiedienam no valdības ierēģu puses un manipulācijām. Un treškārt, ja jūs man ļaus, atļaujat, eh, tad ir iespējas uz, uz, uzlabot situāciju, uzlabot arī cilvēktiesību jomu. Un Eiropas misija Varbūt eh, tā varētu eh, pievērst vairāk uzmanības tieši mm, apmācībai saistībā ar cilvēktiesībām, lai eh, tiktu izplatītas šīs te vērtības. Lielas paldies! Grazie, onorevole Autola. Paldies! Mūsu kolēģis, lai, lai, Jā, paldies. Arī es vēlos pateikties par jūsu izsmeļošo stāstījumu, bet gribu uzdot vēl pāris jautājumus un turpināšu arī tā kolēģa teikto, kas ir eh, jau eh, vairāk sarunas risinājis ar eh, Afganistānas vadību. Un tagad par policijas sadarbību runājot, arī sēde komitejā mēs jau par to runājām un. Uh, manuprāt, ļoti daudz eh, pasniedzēju no OIPOL eh, strādā un ir nosūtīti vai nu no Francijas žandarmērijas pārstāvi puses, vai arī gardie civili, ko nosūta Itālija. Un tās ir tādas paramilitāras policijas vienības. Un tādēļ mans jautājums, vai tas ir patiesi šis paraugs afgāņu policijai? Un uh, kā ir ar soļiem uz demokrātisko attīstību un civilo policijas aparātu, jo tas eh, nav īpaši saistīts ar to, ko mēs Eiropā saprotam ar policijas aparātu un arī ar Eiropas vērtībām. Tad viens no kolēģiem uh, uzdevi jautājumu par tā saukto plašāku afgāņu iesaisti un arī par to, ka um, daudz no viņiem iesaistās kardarbībā. Esmu norūpējusies par attīstību šai valstī, ja paraugamies uz to, kāda valsts tagad ir un kāda valdība ir Afganistānā, tad tā ir valdība, kas sadarbojas ar kara noziedzniekiem un kurai ir um, neliels atbalsts iedzīvotāju vidū. Un šai valdībai uh, tad uh, ar šādu ļoti spēcinātu militāro aparātu, kas ir ļoti dārgs un kas būs uh, dārgāks, uh, vismaz tādi ir vērtējumi nekā uh, afgāņu budžets, nu tādi ir šie vērtējumi, tādēļ patiesi atgriežos pie jautājuma, vai tas būs uh, iespējams, kā jūs vēstniekungs teicāt, ka šī uh, attīstība būs iespējama un no kurienes tad nāks šis finansējums un kādas ir mūsu iespējas iespaidot OIPOL, jeb Eiropas Savienības nosūtīto misiju. Paldies! Priekšsētājs, paldies Lēzingas kundzei un nākošais runātājs Prēdikungs, divas minūtes. Paldies priekšsēdētāji, paldies vēstnieka kungs par jūsu situācijas izklāstu. Gribētu jums uzdot trīs jautājumus. Jūs minējāt vairākus pozitīvos aspektus, kas ir Eiropas iesaistē Afganistānā. Gribētu jums jautāt, pēc jūsu domām, kāds ir labākais, vispozitīvākais aspekts? Progress, ko jūs uzskatāt par visbūtiskāko, jo jūs minējāt, ka Eiropas klātbūtne ir visnotaļ liela un daudz ir izdarīts. Un kas ir vislabākais, kas ir izdarīts? Un otrais jautājums. Uh, attiecības starp EIPOL un NATO. Pasakiet mums, lūdzu, kādi ir šīs sadarbības galvenie aspekti un vai šeit ir kādi grūtie vai trauslie punkti šajā sadarbībā? Visbeidzot, es atzīmēju, un tas būs mans trešais jautājums, jūs nodalījāt starp samierināšanos un iekļaušanu. Es zinu, ka Kazaja kungs izmanto šo terminu samierināšanās. Vai jūs tādā veidā iesaistāties polemikā ar uh, prezidentu Kazaju, vai tā ir tikai nianse? Paldies. Priekšstādātājs. Paldies Predas kungam. Es domāju, ka tagad mēs varētu dot vārdu Objolsa kungam, lai noslēgtu šo pirmo uh, jautājumu sēriju. Divas minūtes, lūdzu. Jā. Jūsu uzdevums ir ļoti sarežģīts, vēstnieka kungs. It īpaši tad, kad runa ir par labu komunikāciju, izmantojot Briseles žargonu. Manuprāt, jums tas lieliski izdodas centīsimies nodrošināt atbilstību ar šo Eiropas cilti šodien ir gada diena militārajām aktivitātēm Afganistānā, un mēs uzdodam sev jautājumu, kā mēs varēsim garantēt atbilstību, kohēziju. Tas ir būtisks jautājums, mums varbūt atšķirīgas nostājas, bet es domāju, ka mēs visi piekris, piekritīsim prognozēm. Startautiskās sabiedrības klātbūtne Afganistānā eh, nevar būt pārmērīga. Tā pagaidām vēl būs tur ilgi, bet mums jānosprauž skaidras prioritātes. Un mums ir jāapzinās arī, zina, kāda tad ir mūsu darbība. Es piekrītu jums, kad jūs sakāt, ka kopīgi jāsaliek ja kopā prāti, domas un kuņģi. Mēs, protams, varam sagūstīt prātus, bet ne jau kuņģus. Un Mums ir jāņem vērā visa mūsu atbildība. Es domāju, kā kādreizējā Norvēģijas premjerministra eh, Bruntlande teica, ka svarīgākais ir uzlabot afgāņu dzīvi. Eh, mums ir mm, eh, saraksts, kurā uh, ir runa par attīstības līmeni dažādajās valstīs. Norvēģija ir uh, pirmajā vietā, Afganistāna ir vienā no pēdējām. Un tas ir būtisks jautājums visās aptaujās Afganistānā, ko atbild afgāņi. Kas ir svarīgākais? Pārtika un veselība. Kādas ir Eiropas prioritātes, lai uzlabotu katastrofisko veselības aprūpes stāvokli Afganistānā? Priekšstādātājs, paldies Obielsa kungam. Es domāju, ka tagad uh, vēstnieka kungs atbildēs, ekscelence vārds jums. Es runāšu ļoti īsi. Attiecībā par uh, policijas drošības jautājumu. Ir kāds izteiciens, uh, ko lieto afgāņi, to sauc par eh, tātad, klusais tsunami. Un tas attiecās uz to, ka katru dienu 4, 5, 6 policisti tiek nogalināti. To, to dara nemiernieki. Kāpēc klusais? Tāpēc, ka neviens par to nerunā. Vai arī gandrīz neviens nerunā, jo ja jums būtu iespēja lasīt eh, Guardian, eh, pirms nedēļas bija noplūde no ziņojuma kur, kur es tieši par to biju runājis. Tātad es, tad es izmantošu iespēju pieskarties arī citam jautājumam. Es domāju, ka valsts šī brīža situācijā mums ir nepieciešamas abas lietas. Mums ir jāpiedāvā iespēja not, noturēt konkrētus eh, reģionus ar šiem pašiem policijas spēkiem. Tātad, kad uh, noteikti reģioni tiek uh, attīrīti no kaujiniekiem, jo vispozošākais ir tas, ka tad, ja rajons, re, reģions tiek attīrīts, un, un, un tajā brīdī to neviens nevar noturēt. Tātad mm, policisti dodas projām, un talība atgriežas. Bet, bet tātad tā ir mūsu vīzija, ka tas, kas mums ir vajadzīgs, mums ir tātad pirmkārt eh, efektīvi tātad jāsadarbojas ar tiesu varu, jo nevar vienkārši eh, tad kādu notiesāt, ja policija nav viņu arestējusi. Un tas ir ļoti svarīgi, jo ir tad arī jāie, jāiedibina uzticība. tad, kurš pārstāvēs tad, drošības spēkus pilsētā, piemēram. Ko Eupol dara, un ko es aizmirsu pieminēt, tā bija mana kļūda, ka viņi ir tad, ļoti veiksmīgi risinājuši citu problēmu. Un šī tātad ir korupcija policijām. Tad ja, jaun, jaunais um, iekšlietu ministrs kā teicu, tad, ja mēs risinām korupcijas eh, problēmu policijām, tad eh, mēs eh, varēsim spērt liels solus priekšu, lai risinātu korupcijas problēmu visā valstī. Un Elpol uh, strādā tieši šajā virzienā. Attiecībā par o, af, af, afganizāciju, kas nozīmē, manuprāt, divas lietas. Pirmkārt, to, ka afgāņiem tiek eh, tātad, nodots vairākas darbības jums, eh, pirmkārt drošība un otrkārt eh, kāda kon konkrēta koncepta realizācija. Tad, tad apusēja atskaitīšanās, kas var būt tikai tad, ja tad, tad notiek atskaitīšanās par šiem par procesiem. tad attiecībā par konceptu, kas tika Hāgā, par kur tika Hāgā runāts, tad par ārzemju uh, fondu ieplūšanu afgāņu budžetā. Kas, tad, tas nosaka to, ka valdība labi izmanto šos ārzemju fondus, un tā ir atskaitīšanās. Un tāpēc es vēlētos domāt, ka, ja mēs ejam šajos divos virzienos, tad eh, šis solis uz priekšu būs ļoti svarīgs. Es tikai vēl ko vēlētos piebilst. Dažkārt tad es manīju, ka mēs runājam eh, teiksim, par šo izējas stratēģiju. Afganizācija, viņi paši to sauc eh, par tādu kā pārejas stratēģiju pārējais, tāpēc, ka tā ir pārējais fāze, kurā, kurā tad mums ir jāsaglabā mūsu apņemšanās, bet, bet, bet tad vairākas ļoti svarīgas funkcijas, tas skait arī drošība, ir afgāņu rokās. Tātad iespējams alternatīvas kardzēvam. dzēvam. no paša vēlēšana sākuma mm, man e, tiek uzdot šis jautājums. Un mana atbilde vienmēr ir tāda pati. Vienmēr beigās ir jāizlem afgāņiem. Tas viņiem ir jādara. Un ir svarīgi, lai viņu līderis viņu acīs būtu uzticams. Un tāpēc viņiem pašiem ir jāizvēl savs līderis. Es domāju, ka vislabākā alternatīva ir tāda, ka afgāņi paši izlēmj. Attiecībā par bēgļu jautājumu. Starp citu, es vēlētos kaut ko precizēt. Karzais un uh, Mūla Omals nav no tās pašas cilts. Viņi ir no dažādām, dažādām ciltīm, bet tomēr abi ir no kan Kandahārs. Kandahārs. Viņi ir no Sataki apakšcilts. Un tad, tad tas, ja kurā gadījumā, tad neatvieglot šo procesu. Un tad bē, bēgļi ir ļoti svarīgs jautājums. Es domāju, ka Tas ir kļuvis par ļoti svarīgu jautājumu darba kārtībā. Un es vēlētos piebilst arī to, ka Eiropas valsts šajā ziņā ir dāsnas. Afganistānai daudzus uh, gadus uh, nav. Afganistānā nav bijuši iesaistīti viņu labākie cilvēki daudzus gadus. Un tātad eh, ļu, ap mil, mil, miljonu cilvēku nevarēja balsot, jo viņi nebija valstī. Tad, tad, tad jūs šajā ziņā tiešām pie, pieskarāties ļoti svarīgam jautājumam. Eh, contrariamente a quello che si dice. Es esmu ļoti pateicīgs par šiem jautājumiem. Un pretēji tam, ko mēdz teikt, Vēstnieki nevienmēr tiek nosūtīti uz ārzemēm tikai viņu izcelsmes valsts uh, labā dēļ. Es pārstāvu 27 valstis. Un jūs runājāt par koncepciju attiecībā uz šodien apspriežamo jautājumu, ko es saucu par rītdienu, dienu pēc vēlēšanām. Uh, Startautiskā sabiedrība, un to starp tīpaši Eiropas Savienība, ir izteikusi šādu koncepciju, kas nopietni jāņem vērā visiem afgāņu atbildīgajiem darbiniekiem. Valdība raugās drīzāk uz nākotni, nevis uz pagātni. Un ir ne tikai saukļi, Un jāatzīmē, ka pašreizējā valdība ir tā, kas pēdējo 4-5 gadu laikā uh, ir bijusi tā, kam ir bijis visvairāk kompetentu kvalificētu ministru. Kas notiks pēc vēlēšanām nākamajā dienā? ministri, kas ir pierādījuši savu iesaistītību un kompetenci, turpinās darbu un būs daļa no jaunās politiskās sistēmas, kas izveidosies pēc vēlēšanām. Iespējams, daudzskaitlīgākā formā, bet es esmu optimists šai ziņā. Tagad runājot par narkotikām. Es apzināti par to nerunāju, jo biju pārliecināts, ka kāds no jūsu uzdotajiem jautājumiem būs veltīts šai tēmai. Orientācija ir sekojoša. Tas ir ļoti komplekss jautājums. No ekonomiskā viedokļa raugoties, runa nav tikai par to, lai izveidotu aizstājēju kultūras. Jūs labāk nekā es zināt, ka aizstājēju kultūras ir būtisks elements, bet šodien pietrūkst um, viena elementa, lai šīs aizstājēju kultūras gūtu pieju tirgumu, piemēram, olīvas. Bet Mēs esam pārliecināti, ka valdība uzņemsies zināmas saistības attiecībā uz aizstājēju kultūrām. Cenšoties rīkoties visos līmeņos, visos ķēdes posmos, diemžēl mēs redzam, ka izplatās divu veidu fenomeni. Vispirms tā ir noziedzība, kas pārklāja ražošanas sektoru un saistīto starptautisko noziedzību. Un šodien mēs redzam, ka Afganistāna ir spējīga ražot heroīnu. Un tas nozīmē, ka viņi vēl nevar ražot uh, ķīmiskos prekursorus, bet mums vajag sadarboties reģionālajā līmenī ar valstīm, kas varētu kalpot kā tranzīta valstis šiem ķīmiskajiem prekursoriem. Kā jūs zināt, tad fiziski importēt tonnām un tonnām prekursoru, tas ir redzams, ir jāšķērso vairākas robežas, jā, ir vairāki ceļa posmi jānoiet pat arī, ja nevienmēr ir perfekta kontrole. Tātad mēs apzināmies, ka ir nepieciešami kopīgi pasākumi. Um, kā izskaust opie kultūras? Um, Mums, sākumā mēs uzskatījām, ka pietiks ar to, ka mēs izvēlēsim plantācijas un vairs problēma nebūs. Nē, tā tas nenotiek. Šodien mēs redzam, ka magoņu eh, kultūras likvidācijas iespējas ir ierobežotas. Tālāk par policijas spēkiem. Es eh, domāju, ka esmu jau pietiekam daudz ko teicis. Varētu piebilst vēl tikai to, ka šī te šķietamā fragmentācija dažādu modeļu ieviešanā un koordinācijas trūkums policijas spēku vidū, tas ir tikai šķietams, jo ir tāda struktūra, kas sauc IPCP, ko afgāņu vārdā sauc par džirga. Šī struktūra ir tāds kā centrālais komandu punkts visiem tiem, kas ir iesaistīti apmācībās ASV, Eupol un dažādas citas valstis. Manuprāt, šī koordinācija ir ļoti laba. Eupol vai Eupol spēku komandieris. Vāda vienu no darbu grupām šajā IPCP struktūrā. Tāda ir kāda tehniska grupa stratēģijas izstrādē. Man šķiet, ka koordinācija ir laba. Tāpat būtu jāpiemina fakts, ka ir lieliskas attiecības starp visām iesaistītajām pusēm, visiem tiem, kas sniedz šo atbalstu. Un pat ja pieejas nedaudz atšķiras, tomēr, manuprāt, mēs veiksmīgi risinām problēmas. Ir tīpaši šo te dažādo pieeja koordinēšanas problēmu. Protams, varam darīt daudz ko vairāk, bet es domāju, esam uz pareizā ceļa. Tālāk par vislabāko sasniegumu, kas līdz šim ir panākts. Bieži tiek uzskatīts par tādu veiksmes stāstu tas, ko Eiropas Savienība dara veselības jomā. 80% afgāņu tautas šobrīd saņem medicīniskus pakalpojumus. Vēl tikai pirms trim gadiem šis īpatsvars bija daudz zemāks, varbūt 30%. Es domāju, ka tas ir patiesas panākums un uzlabojums. Taču ir liels uzlabojums arī tas, ka ir izpratni par tiem pamatpakalpojumiem, kas jāsniedz valstī. Taču iešu vēl tālāk. 21. septembrī, pirms pāris nedēļām, notika kampaņa vakcinācijai arī tajos valsts reģionos, kur ir ļoti daudz vēl nemieru incidentu. Un šī vakcinācijas kampaņa notiek jau otro gadu pēc kārtas. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tāda pamata pakalpojuma, kā piemēram iedzīvotāju vakcinācija, it īpaši visnabadzīgāko cilvēku vakcinācija un viegli ievainojumā grupu tādu kā bērnu vakcinācija, ir tik veiksmīgi reklamēta un atbalstīta, ka pat nemiernieki ļauj šos procesus attīstīt. Šoreiz vakcinēšana bija pret poliomielītu. Tātad arī pat viņi sadarbojas šajā jautājumā ar vadošajām iestādēm. Taču vislielākais veiksmes stāsts pagaidām ir neredzams. Un šeit es domāju tās reformas, ko mēs veicam attiecībā uz valdību, tīpaši eh, pašvaldību līmenī. Sadarbība starp NATO un JUPOL ir ārkārtīgi laba. Eh, jautājums ir par to, vai mēs darbojamies kopā vai atsevišķi. Taču vienmēr mūsu darbība kom komplementē vienotru. Piemēram, NATO mums piedāvā apmetnes vietas, vai tās dzīves vietas, kurās eh, Jūpola pārstāvi uzturās Afganistānā. Eiropas komisija pirms kādu laika jau novēroja, ka programmas var finansēt līdz pat 80% no Eiropas Savienības līdzekļiem. 20% tad finansē NATO. Tādējādi mēs mēģinām atrisināt to fragmentācijas jautājumu vai sadrumslotības jautājumu, kas bieži vien tiek minēts runājot par starptautiskiem donoriem Afganistānā. Ja es pareizi sapratu, tad kāds no deputātiem runāja par Eiropas, Eiropiešu ciltīm. Šeit man ir kāds stāsts, ko es varu jums pastāstīt. Pirmoreiz, kad es tikos ar Karzēju, kad viņš bija kļuvis par prezidentu, kad es biju kļuvis par vēstnieku, tad viņš prasīja, kas tieši, kāds jums ir amats. Es nesaprotu, kas tas par amatu. Un tad es mēģināju viņam paskaidrot, kas es esmu un ko es daru. Pēc vislabākās sirdsapziņas. Es viņam teicu, prezident kungs, Eiropa zināmā mērā ir tāda pat kā Afganistāna. Mums ir dažādas ciltis reizēm mums sanāk džirga šīs te uh, gudro sajēdz, kurā mēs pieņemam lēmumus. Visbiežāk viņi tie, kas Briselē. Mans darbs ir tāds, ka es mēģinu šīs ciltis salikt kopā, sa savest kopā. Un karzēs teica, jā, es saprotu, tas tā kā mans darbs arī. Paldies, priekšsēdētāj kungs. Tagad būs otrais jautājuma rauns. Es esmu spiests kolēģiem teikt, ka atkal laiks izdara savu spiedienu uz mums. Un tiem, kam būs iespēja uzdot jautājumu, es lūdzu iekļauties vienā minūtē, lai vēstniekam vēl palikt laiks atbildēt. Vēstniekam noteikti jādodas prom bez 15.5. Un tādēļ katrs drīkst uzdot tikai vienu jautājumu, tikai jautājumu bez nekādiem paskaidrojumiem. Kas ir līdzskums? Thank you, chairman is... Paldies, priekšsēdētāja kungs. Ir skaidrs, ka NATO spēkiem un Eiropai Afganistānā ir jāpaliek līdz tam brīdim, kad mēs būsim pārliecināti, ka Afganistāna nebūs starptautiskā terorisma patvēruma vieta un paradīze. Jaunā politika kas ir pret nemierniekiem vērsta, ir izrādījusies tāda, kas nes mums vairāk upuru. ASV komandieris prasa lielākus spēkus sūtīt uz Afganistānu. Alternatīva ir atbalstīt valdību. Jūs, vēstniekungs, teicāt, ka valdībai ir jābūt kompetentai un tādai, kas ir uzticama, viņai jābūt apņēmības pilnai un jāatskaitās. Diemžēl man jāsaka, ka Patreizajā valdība ir iesaistīta milzīgos, krā, milzīgā apja, apjoma krāpšanā, kā gan mēs to varam saukt par atbildīgu valdību. Ja būs otrs vēlēšanu rauns vai otrs kandidāts varēs būt uzticams, to mēs arī nevaram zināt. Paldies. Paldies, Kasulides kungam. Vārds Tālēr kungam. Paldies, priekšsēdētāj kungs, es runāšu par strateģiskāku jautājumu. Vēstniekungs, es gribētu dzirdēt jūsu viedokli par kādu ļoti vienkāršu jautājumu. Vai jums nešķiet, ka mūsu militārā klātbūtne Afganistānā, lai eļu ugunī un tikai vēl vairāk stiprina talibus? Vai jums nešķiet, ka ir pienācis laiks? saplānot mūsu spēku izvilk, atvilkšanu no Afganistānas. Pirms gada vai diviem situācija bija daudz labāka, spriežot pēc tā, ko jūs šeit teicāt. Un nu, tagad tā ir pasliktinājusies gan no drošības viedokļa, gan arī no e, iedzīvot apmierinātības līmeņa. Jūs teicāt, ka viņi noguruši. Kāpēc jūs domājat, ka šīs pašas stratēģijas turpināšana uzlabos situāciju un tā būs labāka pēc gada? Es domāju, ka ir pienācis pēdējais laiks rast alternatīvo stratēģiju un integrēt to, kas vien ir iespējams integrēt Afganistānā un ļaut Afgani, afgāņiem pašiem darīt lietas, kā viņi vēlas, un beidzot atteikties no ilūzijas, ka mēs varam pārvaldīt šo valsti. Paldies! Van Bālen kungs, vien minūte. You, Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, varbūt mazāk svarīgi ir tas, ko mēs domājam par vēlēšanām Afganistānā, vai tās bija brīvas un taisnīgas, bet es gribētu uzdot jautājumu vēstniekam Sekvī, vai vēlēšanu rezultātu prezidentam Karzēm viņa paša valstī dod pietiekamu ticamību. Paldies par atbildi. Grazie, onorevole Van Balen. La parola. Paldies Van Bālina kungam. Laks eh, Bilēs, viena minūte. Danke, Herr Vorsitzende. Paldies, priekšstādātāj kungs. Es gribētu atsaukties uz stāstījumu par vēlēšanām. Neatkarīgajā Afgāņu cilvēktiesību komitejā notika salīdzinājums. Viņi salīdzināja situāciju 2005.-2009. gadā, bet a, sievietes ir ļoti vīlušās un daudz no viņām nav gājušas balsot. No vienas puses tas ir drošības jautājums, bet no otras puses arī neizpildītie solījumi. Mēs esam dzirdējuši par daudziem m, starp uh, notikumiem. Uh, kad Eiropas Savienība un starptautiskie novērtēt, vēlēšana vērtētāji par vēlu domāja par drošības pasākumiem, ne īpaši par drošības pasākumiem, lai sargātu sievietes. Mm, cik tālu uh, tagad ir gūtas mācības no mm, šiem procesiem un cik tālu uh, tad, kad nākošais, kad būs parlamenta vēlēšanas, tiks vairāk aizsargātas sievietes, lai tās vēlētu doties uz vēlēšanām. Paldies! Priekšsēdētājs nākošā runātāja Oimen Ruitens kundze. Minūte, lūdzu. Jā, priekšsēdētāja kungs. Es vēlos paust atzinību un augstu vērtēt sekviju kunga teikto darbu, jo praktiski darbs ir aizsākts. Un no otras puses mēs redzam, ka Eiropas uh, pilsoņu iedzīvotāji aizvien uh, mazāk iesaistās un atbalsta darbību, bet ko jūs ieteiktu, ko mēs varētu darīt labāk un kādi ir tie iespējamie kontakti arī starp ASV un Karzaikungu? Paldies! Svobodas kungs nākošais runātais vienu minūti. Grazie, prezidente. I have only one. Paldies. Paldies, priekšētāji, man tikai viens jautājums. Dariet savu darbu tā, kā jūs darāt Bet ja jūs tā darīsiet, tad cik ilgi būs nepieciešama jūtama un spēcīga militārā klātbūtne. Jūs runājat par sarkanajām līnijām, pilnīgi piekrītu tam, ko jūs teicāt. Taču mans jautājums, cik ilgi militāriem spēkiem būs vēl tik ļoti jābūt klāt Afganistānā? Divus, trīs, piecus gadus. Paldies. Grazie, Norevole Svoboda. La parola alla kolēģa. Paldies, Svobodas kungam. Mūsu, vārds mūsu kolēģis šakā. Paldies, priekšsēdētāji, paldies, vēstniekungs. Es jūs neapskaužu par šo darbu ar ciltīm gan Afganistānā, gan šeit. Gan šeit. Jūs runājāt par neusticību uh, iestādēm. Es gribētu uzdot jautājumu par dažādām nevalstiskām organizācijām, militārām misijām. Par tām organizācijām, kas vēlas radīt vairāk brīvības Afganistānas tautām. Taču aizvien bieži eh, partneru organizācijas eh, vaino vienu otru eh, korumpētībā un cilvēktiesību pārkāpšanā. Kādi mehānismi ir iestrādāti, lai uh, Eiropas dažādas uh, organizācijas nepiedalītos pārkāpumos un krāpšanā Afganistānā. Paldies. Un tagad vēlas Lunačekas kundzei vienu minūti. Paldies, Ceki kungs. Jūs teicāt, ka pašiem afgāņiem ir jāizlem, kas būs viņu prezidents. Pavisam nesen mēs dzirdējām, ka ANO misija bija ļoti liels nesaskaņas. Glabrais kungam bija jādodas prom no Afganistānas, bija pārmetumi par korupciju. Es esmu ārkārtīgi satraukta par to, ka Eiropas Savienība un ANO ir atteikušās no saviem uh, apvainojumiem korupcijā, un Karzais turpinās savu darbību tāpat kā līdz šim. Ja jūs tiešām uzskatāt, ka ir nepieciešams uzticēties Afgaņu izvēlē, tad es domāju, ka kaut kā jārēģē tomēr uz šiem apvainojumiem krāpšanā, ja, jo jūs nevarat sadarboties ar Karzai, bet nevārt nepārmest viņam pār darbības metodēm. Paldies. Grazie, Paldies Lunačakas kundzei. Vārds eh, priekšstādētāja vietnieka kungam, kuram es došu pa 30 sekundēm vairāk. Paldies priekšsēdētāji, paldies vēstniekam, gribētu pateikties viņam par runu. Mans iespējas ir tāds, jo ilgāk mēs eh, būsim Afganistānā, mūsu spēki būs tur, jo grūtāka būs situācija. 2001. 2002. gadā talibu situācija bija nesalīdzināma ar šodienu. Talibi ir atkal atgriezušies un patiesībā viņi mūs nostāda vēl sarežģītākā situācijā nekā pirms gadiem. Tas ir viens tāds apsvērums, bet man ir jautājums cik lielā mērā esam ņēmuši vērā afgāņu tradīcijas. Mēs mēģinam ieviest kaut ko, dot viņiem valsti ar iestādēm, policiju, dažādām struktūrām, kas raksturo modernu valsti. Mūsu mērķis ir radīt, ir izveidot Afganistānu par modernu valsti un nevis par terorisma paradīzi. Paldies! Paldies! jūs iekļāvāties vienā minūtē. Vēstnieka kungs, tagad jums būs tieši laiks, lai atbildētu uz jautājumiem 15 minūtēs. Pirms atbildu, eh, pateikšu vēl ko, ko nepieminēju iepriekš. Tas bija diezgan interesanti un svarīgi. Eh, Tad man tika uz, uzdots jautājums par to, kā mēs eh, apvienojam šo te mm, samierināšanos ar cilvēku tiesībām. Un es vēlētos pastāstīt kādu stāstu, kas ir ļo, ļoti tāds zīmīgs. Kāds cilvēks man izskaidro ļoti skaidri. Tātad eh, kāda parlamentāriete eh, man pateica, ka tad, ja samierināšanās nozīmē tā kā tad tā nenozīmē sieviešu neiesā, neiesaistīšanos. Manuprāt, tā ir tā, šī sarkanā līnija, kur vē, vēlējos um, minēt. Un es uh, vēlētos arī, lai ietaupītu laiku, un tad pieskarties šiem te um, jautājumam par krāpšanu, tādā plašākā kontekstā. Tad um, mēs esam, ir bijušas lielas debatas par Eiropas misiju Afganistānā. Un manā mandātā ir noteikts, ka man ir jāatbalsta uh, ANO misija. Un es tieši to cenšos darīt. Es to vienmēr cenšos darīt pēc iespējas labāk. Un šis stāsts uh, man ir, manuprāt, ir ļoti skumjš arī tāpēc, ka man uh, Tātad ir tātad personīga draudzība ar abiem, abiem pārstāvjiem. Es paskatītos uz problēmu no citas puses. Tad mēs nevaram eh, pieņemt eh, šīs te neregularitātes. Un tad man atbilde būtu skaidra, tad jā, ka tas ir par pārkāpumiem. Tomēr es teiktu, ka es nezinu, un es gaidu, lai institūcijas eh, tad, tad rīkotos, it īpaši vēlēšanu mm, komisija, kurā ir pieci locekļi, no kuriem trīs ir ārzemnieki, lai viņi tātad pārbaudītu dele, pārkāpumus, un tad varētu izdarīt secinājumus. Es noteikti nevēlos teikt, ka es atbalstu procesu, kurš, kā jau es teicu, balstās uz izmeklēšanas komisiju, jo tas tātad um, apdraudēs iznākums, lai arī kādi tie būtu. Es domāju, ka tas ir ļoti svarīgi. Un attiecībā par attiecībā uz uzticamību, tad vārds jāsaka afgāņiem. Un tad viņiem, viņi to da darīs ar savu balsošanu. Tad, ja tad balsošana ir tic ticama. Tad sieviešu loma. sieviešu loma politika uh, Afganistānā. Tātad um, Afgāņu, Afgāņu parlamenta loceklis. Tad tas ir mans, mans, mans viedoklis, es varu tos atbildīgs. Manuprāt, viņas darbojas veiksmīgāk nekā viņu vīriešu kolēģi. Un es nedomāju, ka esmu vienīgais, kam ir šāds viedoklis. Tā ir taisnība, ka e, iz, iznākums, tātad balsoties uz skaitļiem, kāda mums ir, tad sievietes netika daudz, nebija, netika daudz ievēlētas, tomēr tad, tad ja tika ievēlēts vairāk sievietes vietējā, vietējā pašpārvaldē nekā iepriekšējā reizē. Un es domāju, ka vietējā līmenī tad ir, zināms, diezgan spēcīgs spiediens, um, kur mēs apzināmies. Un ko iesākt, uh, tad, lai veicinātu sieviešu lomu nākamajās vēlēšanās? Es jau to teicu iepriekš. Un es domāju, ka tā kopumā ir starptautiskā sabiedrības atbildība. Tā ir Afgāņu institūcija atbildība, bet tā ir arī e, citu valstu parlamentāriešu atbildība. E, iemesls, kāpēc es jums, jūs aicināju bū, iesaistīties vairāk tieši saistībā ar Afgāns, Afgāns, Afgāņu parla parlamentu, ir tas, lai, lai, lai sniegtu atbalstu tiem, arī sievietēm, un viņas ir ļoti drosmīgas tad šādi var sniegt ļoti lielu mm, ieguldījumu viņu valstī. Tad es eh, nesaku, mums ir jāpameta valsts. Un mums eh, tad, tad eh, ir jāpaliek Afganistānā uz ilgu laiku par tad, šo te militāro klātbūtni, cik, cik gadu tā būs vajadzīga, es nezinu, es neesmu ģenerālis, es nevaru mm, paredzēt nākotni. Es saku to, ka mums ir nepieciešams uh, spēcināt un pātrināt drošības procesu, jo tā ir mūsu misija. Par afgāņu tradīcijām, jā, tas ir svarīgs jautājums. Tad, tad, tad kādas ir, kādas ir šīs dažādās vērtības? Es domāju, ka atbildi būtu mm, ir saistīta ar šo te afganizāciju. Es pavadīju Afganistānā piecus gadus. Tad nu, vairāk balstoties uz savām sajūtām, es varu var teikt, ka Ehm, visos tad, kā līmeņos pieaug afgāņu ehm, pašapziņa, ehm, un viņi vēlas iesaistīties savas valsts pārvaldībā. Es jums vēlētos pastāstīt ļoti interesantu stāstu. Man ir kāds draugs. Viņš, tad, viņš ir komandieris kādā austrumu reģionā, tā ļoti, tas ir ļoti saržģīts re reģions. Un dažkārt es ar viņu satiekos. 2005. gadā viņš man palīdzēja, eh, kad, kad bija šis te nolopīšanas gadījums saistībā ar, ar kādu itāļu sievieti. Un es viņam jautāju viņu viedokli. Un pēdējo reizi, kad tikāmies, viņam jautāju, ko viņš domā par samierināšanos, un viņš teica, ka ir jāizšķir tātad afgāņu talibi un ārzemju talibi, jo tad manā reģionā ir arī ārzemju talibi, un mēs esam ļoti, ļoti tad mēs viņus nevēlamies, viņi ir ārzemnieki. Un savā ziņā es domāju, es domāju, ka afgāņi vairāk un vairāk apzinās, par, apzinās savu potenciālu. Un viņi apzinās arī faktu, ka ir, pē ir pēdējais laiks, lai viņi paši tad valdītu par savu valsti. Labi. Paldies vēstniekam Sekvīkungam. Tikšanās bija ļoti interesanta, ļoti dziļa. Mums jāapzinās, ka laiks iet, un pateicos kolēģiem, kam izdevās runāt pietiekami īsi, un paldies, ka vēstnieks atbildēja uz visiem ļoti sarežģītajiem jautājumiem. Un es vēlētos teikt, ka šodien mēs uzsākam sadarbību ar eh, vēstnieku, un sadarbība, protams, turpināsies nākotnē, un mums kopīgi būs iespēja padziļināt šo jautājumu analīzi un dot savu ieguldījumu mm, tajā darbā, kas tiek veikt šajā reģionā, kas cieš ļoti, kur ir jā, jāveicina demokrātija, bet vispirms jāgarantē minimums ekonomiskās labklājības, lai būtu iespējams dzīvot civilizētā valstī. Sēde tiek slēgta un sēdi atsāksim un lemsim par uh, Saharova balvas piešķiršanu, bet pašlaik jādod laiks uh, mūsu kolēģiem no attīstības uh, komitejas, lai viņi ierastos un Tiekamies tad 17.15. slēgtām durvīm.